Nu, pa, arī īstenībā bez kungu un dāmu klātbūtnes, kas sēž man abās pusēs, tas gandrīz nebūtu izdevies. Un tagad nākamais darba kārtības punkts - Bastos kundzes ziņojums par Dafne programmu. Četras minūtes mūsu referentē lūdzu. Obrigada, Sr. Presidente. O programa Dafne. Paldies, priekšsēdētājkungs. Da, programma Dafne ir vienīgā Eiropas Savienības eh, programma, kuras mērķis ir aizsargāt eh, bērnus, eh, sievietes un jauno, jauniešus pret visām vardarbības formām. Kopš tās uzsākšanas 1997. gadā šai programmai ir bijuši liela panākumi. Tā ir bijusi ļoti populāra, tā ir bijusi efektīva un ir tikuši finansēti tiešām veiksmīgi projekti. <clears throat> Eh, raugoties uz eh, nākotni eh, šai programmai, sieviešu tiesību komiteja balsoja gandrīz vienbalsīgi par šī ziņojuma rezultātiem. Sadarbība bijuši ļoti veiksmīga. Vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par ļoti pozitīvo ieguldījumu. Cīņa pret vardarbību tātad ir prioritāte. Un, diemžēl eh, šī problēma vardarbība joprojām lielā mērā pastāv. Ir jaunas vardarbības eh, formas, kas ir nesen parādījušās, izmanto, izmantojot, eh, piemēram, sociālos tīklus. Pastāv vardarbība pret vecajiem cilvēkiem, seksuāla agresija pusauģu vidū. Un pašreizējā situācijā, krīzes apstākļos, ir ļoti svarīgi ņemt vērā finansiālo ietekmi, kāda ir eh, šādiem eh, noziegumiem uz sociālajiem pakalpojumiem un veselības pakalpojumiem. Eh, un šis te um, tad, mm, mājas vardarbība ģimenē izmaksā Eiropas Savienībā 16 miljārdus gadā. Tas skaitā arī tiešās izmaksas uz mm, veselības sistēmu, izmaksas saistībā ar policiju un socioekonomiskās izmaksas. Pagājušajā gadā komisija uh, paziņoja, ka ko, sākot ar 1000, 2014. gadu, uh, programma Dafne tiks uh, īstenota, un mēs uh, vēlētos tomēr, lai programma tiktu uh, saglabāta neatkarīgi, nevis sa savienot ar citām programmām. Un es vēlos uh, uzsvērt, uh, kādas ir mūsu bažas. Pirmkārt, mums ir jāgarantē, ka mērķi ir tādi, uh, Eh, paši, eh, kā 2014. līdz 30. gada periodam, finansējums ir jāsaglabā tādā pašā līmenī kā iepriekšējām programmām, un mums arī jāgarantē, ka šī eh, programma ir tātad mm, redzama, ievērojama arī kā daļa no pilsoņu programmas. Ja mēs vēlamies, lai šī programma paliek efektīva, mums ir jāgarantē, ka tie, kuri gūsta labumu, tātad NVO un arī valsts iestādes, Viņām vajadzētu saņemt pietiekami daudz informācijas par to, kā ir iespējams saņemt finansējumu, kā ir iespējams gūt pieeja šai programmai. Mazas organizācijas labāk izprot eh, vardarbības situācijas, bet viņām ir problēmas risinot administratīvas jautājumus. Viņas ir jāatbalsta, lai viņas varētu spēlēt savu fundamentālo lomu šo jautājumu risināšanā. Uh, un ir jāmeklē arī eh, radoši veidi, kā risināt eh, šīs problēmas. Mums arī jāgarantē, ka e, projekti tiek e, vadīti visās dalībvalstīs, un tajā pašā laikā ir svarīgi arī e, ievākt salīdzināmas datus e, par e, noziegumiem visā Eiropas Savienībā. Mums ir jāsaprot, e, kāda ir, kāda ir problēmas e, e, reālī mēroga un jārod e, pienācīgi risinājumi. E, Un es vēlos vēlreiz uzsvērt, cik svarīgi ir informēt sabiedrību par vardarbības problēmu ar mediju palīdzību. Tas ir ļoti svarīgi arī e, tad, iesaistot e, policiju un veselības dienas. Paldies! Obrigado, senjore! Paldies! Ir zilā kartīte, to pacēlusi Nikolai kundze. Vai e, atbildēsiet uz viņas uzdoto jautājumu? Pide, Frau Nikolai. Lēkons, lūdzu. Ka, domnule președinte, vreau să o felicit. Paldies, priekšsēkungs. Es vēlos apsveikt referentu un Eiropas eh, parlamentam vajadzētu atbalstēt, atbalstīt to, ka šī programma eh, paliek neatkarīga arī no 14. gada. Eh, vardarbības fenomens uh, joprojām ir pastāvoši, un tas vēl uh, vairāk izplatās. Un izmaksas, jo sevišķi sociālas izmaksas, vēl nav skaidri novērtētas, tomēr tās rada draudus Eiropas Saviedrībai. Nu, īsti tas nebija jautājums, un es gribēju pateikt, ka zilās kartītes ir procedūra, ir eh, paredzēta tikai jautājumu uzdošanai, bet tagad brīvais mikrofons. Pirmā Basēsku kundze. As first in the catch the eye, we have... Oh, yes. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, aș dori... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu apsveikt manu kolēģi Bastus kundzi par šo ziņojumu. Dafnes programmai būtu jāgūst attiecīgs finansējums. Ir nepieciešami līdzekļi, lai cīnītos pret dažādu veidu darb, vardarbību ģimenei Um, sabiedrībā vai uh, radinieku logā, lokā. Īpaši gribētu uzsvērt G punktu, kurā minēts, ka ekonomiskā krīze padara sievietes īpaši neaizsargātas pret vardarbību. Manā dalībvalstī ir programma, kas tiek um, finansēta uh, no Dafne 3. Uh, mums ir sadarbība ar Austriju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 Es esmu pateicīga arī par to, ka šajā Sanko ģenerāla direktorāta mm, pētījumā arī tika uzsvērti visi punkti, kā varētu uzlabot struktūru, administrāciju, minēt arī šīs programmas attiecīgie mērķi. Es gribētu paust eh, zinām Uh, nožēlu par to, ka netiek organizēts reāls debatas par šo ziņojumu. Tas nozīmē tikai to, ka vēl jau vairāk tiek vērsta vardarbība pret sievietēm, bērniem un jauniešiem. Es saprotu, ka te bija centieni eh, svītrot zināms eh, atsaucas uz eh, prostitūciju. Es saprotu, ka šis punkts dažiem labiem nav gluži skaidrs. Runājot par stereotipiem, par prevenciju, es gribētu uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, jāuztur uh, līdzekļu līmenis Dafnei. Un uh, svarīgi, lai šī programma arī nākotnē būtu efektīva. Paldies! Paldies! Romēvas ir Ruedas kungs. Vienu minūtu. Sí, muchas gracias. Uh, efektīvamente. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, krīze nevar būt aizbildinājums tam, lai nesniegtu ieguldījumu vislielākās, viens no lielākās problēmas risinājumiem Eiropas Savienībā. Ar viens skaidrāk šļūst iespējas par to, ka krīze tiek izmantota kā aizbildinājums, m, mm, lai reāli palielinātos vardarbības apjom pret sievieti. Uh, šī problēma ar vienu pieaug, un tā mums ir jāapzinās eh, parlamentā. Un te nav runa tikai par eh, ekonomiskajām izmaksām, kādas rodas eh, dzimumu vardarbību ziņā, bet te ir arī jādomā, kādas ir sekas šai vardarbībai. Te ir būtiski svarīgs debats, kā sacīja iepriekšējā runātāja. Mēs nevar izmantot šīs debatas, lai tikai risinātu kaut kādas ideoloģiskas cīņas. Uh, Eh, te galvenokārt ir runa par sieviešu stigmatizēšanu ka sievietes uh, tiek nostādītas uh, tādā situācijā, ka viņas ir īpaši neaizsargātas pret, neaizsargātas pret vardarbību. Es domāju, šī ir laba iespēja pievērsties šiem jautājumiem, taču neaizmirsīsim arī, ka reāli tieši sievietes diskriminācija daudzās sabiedrības uh, lokos ir uh, tā problēma. Es gribēju palūgt vēlreiz ievērot uh, atvēlēto laiku, savādāk mēs stipri iekavēsim. Tagad Češkovs kundze, vienu minūtu. Děkuji, <clears throat> děkuji, pane předsedo. Velmi podporuji tuto... Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu šo Eiropas Savienības ziņojumu, šo pa, pašinstīvu ziņojumu. Svarīgi mm, rīkoties šīs svarīgās veiksmīgās programmas ietekmu ietvaros. Uh, galvenie sieviešu aizsargātāji ir nevalstiskās organizācijas, taču tām bieži vien nav pietiekoši daudz līdzekļu. Ir jā, svarīgi sniegt profesionālu uh, aizsardzību um, vardarbības upuriem. Uh, dažkārt ir dzirdams, ka uh, mazās nevalstiskās organizācijas uh, nāk klajā ar lieliem projektiem, kas varētu gūt līdz lielu atbalstu. Uh, Es um, atbalstu dažu šai ziņo izskanējušos priekšlikumus, uh, mazāk administrīvo slogu, lielāku daudzveidību dalībvalstu iesaisti ziņā, uh, finanšu līdzekļu pieejamību un labus juridiskos projektus, kas palīdzētu šīm mazajām nevalstiskām organizācijām. Paldies! Paldies! Zaborskas kundze. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Paldies, priekšstādātāji. Komisārs kundze, es gribētu pateikties Bastas kundzei par šī ziņām sagatavošanu. Šai laikā mēs runājam par prioritātēm nākotnes periodu. Un šajā ziņā minēts dažas institīvas, kas ir pierādījuši savu vērtību. Dafne ir noteikti ir viena no šādām institīvām. Dafne spēja sasniegt tos vardarbības upurus, uh, kurus nav sasniegušas citas institūcijas. Tas attiecas uz sievietēm, bērniem, kas cieši no vārdarbības un sociālās atšķirtības. Vārdarbība nevienmēr ir fiziska. Tā var būt uh, arī vienkārši kaitinoša uzvedība vai, piemēram, bērnu pornogrāfija. Programma Dafne piemin arī jaunās vardarbības formas tādas, kā arī internetā, piemēram, mums jāpalīdz nelielajiem organizēm, kas darbo šajā jomā. Paldies! Paldies! Nākamais un pēdējais runātājs, jo mums ir jāievēro uh, gan atvēlētais laiks, gan dzimuma līdztiesība, ir uh, Sendergast kungs. Vai es atvainojos Prēndergastas kundze, tas nav kungs. I shouldn't apologize <laughs> about my gender. Nu, man nevajadzētu atvainoties par savu dzīmumu. Es domāju, ir ļoti labi, ka Dafne programma tiek pārņemta citās programmās un tiek domāts arī par attiecīgu finansējumu. Jo īstenībā iepriekšējās trīs Dafne programmas netika uztvertas tik nopietni. Jādomā arī par maziem NVO un uh, bezpēļņas organizācijām, jo tie ļoti daudz dara šajā jomā. Ļoti daudzas organizācijas manā valstī ir piedalījušās šajās iniciatīvās, Dafne iniciatīvās, lai izvarītos no vardarbības pret sievietiem, bērniem un jauniešiem. Protams, ir jādomā arī par to, ko darīja īrijas uh, imigrācijas padome, lai varētu cīnīties pret uh, tām sievietēm, ko uh, tirgo, uh, lai strādātu seksa industrijā, un mums ir jāatbalsta labais darbs, ko veic šī un citas organizācijas visā pasaulē un Eiropā. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies, kolēģe! Tagad došu vārdu Georgievas kundzei, lūdzu. Thank you, Mr. President and honourable members. Um, I wish to thank the... Paldies priekšsēdētāji un godātie deputāti. Gribu pateikties referentēji Vastus kundzei un viņas komitejas kolēģiem par ļoti uh, sabalansētu ziņojuma sagatavošanu, centienos atbalstīt Dafne programmas turpināšanu. Jaunā daudzgada finanšu plāna ietvaros komisija apņems apgā, um, atbalstīt Dafnis programmu. Un te es vēlos uh, atbildēt uz jautājumu, kas tika uzdos. Saskaņā ar jauno programmu visas pašreizējās Dafni programmas aktivitātes un mērķi tiks atbalstīt, un tātad tiks piešķirts uh, arī attiecīgs budžets, kas bija pieņems līdz šim. Komisijas uh, daudzgadu finanšu plāns pievērš uzmanību vienkāršošanai un es pievienotai vērtībai komisijas vadlīnijas vēlas attīstīt eh, sinerģijas starp eh, vardarbības apkarošanu, cīņu par eh, bērnu tiesību ievērošanu un dzimumu līdztiesību. Un tas viss tiek savienots vienā programmā, kas arī pievērsīs uzmanību jaunajiem izaicinājumiem, uz kuriem norādīja arī Bastas kundzes ziņojums. Es gribētu uzsvērt to, ka jaunā programma ir pavērta visām uh, organizācijām uh, no ES dalībvalstīm, no citurienes. Uh, Visām tām organizācijām, kas varēja arī pieprasīt finansējumu Dafne 3 programmas ietveros. Te galvenokārt ir jānovērš uh, trūkumi, uz kuriem norādīju vidustermiņa novērtējumu attiecībā uz Dafni 3 programmu. Tas arī attiecas uz uh, uh ziņojumā pausto informāciju, tas, prie, piemēram, varētu būt uh, labāku geogrāfisko projektu izvietojumu un uh, arī informācijas sniegšana. Procedūras turpmāk būs ātrākas. Uh, un uh, visas uh, trīs procedūras tagad būs apkopotas vienā programmā. Eh, komisija ir, paredzē, ir paredzējusi eh, arī aktualizēt Dafne Toolkit tīmekļa vietni. Un eh, būs saskaņā ar jauno daudzgadu finanšu plānu šī datubāze būs izmantojama efektīvāk. Gribētu uzsvērt, ka es kā komisāre humanitārajai humanē palīdzībai gribētu sacīt, kas sniedzot uh, atbalstu uh, citām valstīm uh, vardarbības apkarošanā, mēs nedrīkstam aizmirst arī problēmas pašmājās. Un tā tad arī mūsu rīcībai šai jomā jābūt efektīvai. Un jāsaka, ka es vismaz tagad ievēroju savai runāšanai atvēlēt laiku. Paldies! Paldies! Brīnišķīgi saka priekšstādātājs. Lielas paldies, komisārs Kunds! Līdz ar to esam beiguši debats par šo darba kārtības punktu, un nākošais darba kārtības punkts ir Nikolai kundzes ziņojums - sieviešu situācija kara apstākļos. Došu vārdu referentēs četrām minūtēm. Paldies, viesatājkungs, komisārs eh, kundze, kolēģi,